Nu, un īpaši silti vēlējos pateikties komisijai un padomei un ceru, ka ātri noslēgsim darbu pie šī jautājuma. Paldies, turpin priekšsādātājs. Esam noslēguši debats par šo darba kārtības punktu un uh, jau uh, pusdienas laikā balsosim par ziņojumu. Pirms pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, vēlējos pateikt, ka Mihails Natras vairs nav. EFD grupas deputāts ar 9. septembri, un tagad viņš būs pie politiskajām grupām nepiedarošais deputāts. Tagad mēs izskatīsim Ailīnas Makārsīs ziņojumu par iekšējo tirzniecību un ļaunprātīgu tirgus izmantošanu un manipulācijām. Tagad došu vārdu Makārtīs kundzei. Viņa runās četras minūtes. Arlīna, lūdzu. Thank you and... Paldies! Es gribētu izteikt pateicību arī visiem, kas piedalījās šī ziņojuma sagatavošanā, referentiem, jums, komisaram, Baņiekungam, īrijas prezentūrā un īpaši visiem biroja darbiniekiem un ekspertiem, kas smagdārbi ieguldīja, lai man kā referentei palīdzētu šos jaunos noteikumus izstrādāt eh, pret iekšējās informācijas ļaunprātīgi izmantošanu. Jauniem notikumiem jābūt stingrākiem, un es domāju, ka tas eh, palīdzēs mums pareizāk regulēt eh, strauji attīstošos finanšu jomu. Šī ir eh, piec, šogad um, ehm, 15. Šis ir piektais gads kopš 15. septembrī Lehman Brothers sabruka un um, kur pēc tam sekoja daudz ziņas par uh, finanšu sektoru satricinājumiem. Uh, tagad mums ir uh, jā, bijis jāatjauno uzticēšanās tirgumu, un to varam darīt ar noteikumiem, uh, kas dod skaidru signālu, ka uh, alkatība finanšu jomā nedrīkst vairs gūt virsroku pār uh, apdomību un saprātību un atbildīgumu. Uh, tiešām notikušas visbrīsmīgākās manipulācijas, kredīt eh, likmju manipulācijas 350 uh, eh, triljonu dolāru uh, apjomā šī, šie satricinājumi bija un esošie uh, noteikumi uh, nenoteic pietiekoši skaidrs uh, uh, griestus uh, uh zināmiem uh, finanšu operācijām, tādēļ ASV regulators CFTC uh, ir uh, tagad uh, jau prokuratūras apsūdzēts, un es domāju, ka mums ir jāpārbauda, vai mēs varam ar saviem noteikumiem potenciāls topošs jauns tirgus kropļojums novērst Tam ir jābūt mūsu mērķim. Neviens no mums neuzskata, ka vislabākais veids, kā um, um, uh, kā uh, cīnīties pret šādiem uh, galībām, ir izdot uh, pārdarītājs ASV tiesām. Uh, Eh, mums ir jāregulē šī loma, jāuzlabo regulēšana. Tas ir vēl vairāk svarīgi tādēļ, ka ir preses ehm, eh, baumas par eh, naftas un gāzes sektoru manipulācijām. Regulātoram ir jādod rokās stingrāki instrumenti, noteikti skaidrus sodus, mūža aizliegumu darboties ehm, jomā eh, eh, pārkāpējiem, kā arī aizsardzību eh, tiem, kas ziņo par pārkāpumiem. Kolēģis, aicinu, aicinu jūs atbalstīt šos noteikumus, kas, manuprāt, būtisks trūkums likumdošanā aizpilda, neļauj vairs tik viegli manipulēt šiem tirgiem, arī ar atvasinātiem kredīti instrumentiem un dod lielāku juridisko noteiktību, lai jaunie noteikumi būtu uh, vieglāk saprotami un uh, varētu arī noteikt kriminālu sodus par pārkāpumiem. Kolēģi, esmu priecīgi, ka mēs speram pirmo soli uh, šajā pareizā virzienā arī uz pārobežu uzraudzību. Regulātori mūs ir informējuši, ka vienā gadījumā vairāk nekā septiņas ES dalībvalsts bija iesaistīts informācijas vākšanā, tas svarīgs solis priekš šodienas balsojums ir skaidrs signāls uh, tiem, kas gatavojas tirgus kropļošanas eh, ga, eh, noziegumiem, ka Eiropas Savienība nebūs eh, droša ost viņiem šādas manipulācijas veikt. Paldies, un tagad dosim vārdu komisāram Barņē komisijas vārdā. Paldies. Paldies, priekšstādā kungs, dāmas un kungu deputāti. Un šeit uh, atkal mēs uh, redzam, ka izdaram uh, visus iespējamās mācības no uh, ekonomikas un finanšu krīzes. Atceramies visu to, kas ir nepieciešams, it īpaši ievērojot uh, to cilvēku intereses, ko tās skar. Ir um, arī cilvēki, kas bez jebkurām morāls un ētikas formām ir. Uh, rīkojušies eh, tā, ka tas ir ietekmējis tūkstošus un tūkstošus nodokļu maksātājus un miljoniem cilvēku visā pasaulē. Pirms vairākiem gadiem sākām veidot šo likumdošanas darbu eh, kopumu, ieviešot caurskatāmību, kas līdz tam nebija iespējama, ieviešot noteikumus un arī uh, mēģinot atjaunot uh, morāls normas um, tajās jomās, kur tās bija pilnībā pazudušas. Mēs uh, runājam par G20 valstīm un to pieņemtiem lēmumiem. Tāpat arī ir finanšu stabilitātes padoma un arī uh, citiem pieņemtajiem dokumentiem. Par to runāja arī, uh, piemēram, pirms um, neilga laika Sanktpēterburgā. Un tas bija uh, nepieciešams, un tas arī ir uh, normāli, ka G20 valstu vadītājiem tiekoties uh, runā par to, uh, kas ir sasniegts īstenot lēmums, ko pieņemam pirms uh, pieciem gadiem Eiropa ir uzņēmušies um, augstas saistības, un mēs praktiski esam uh, lielu daļu no um, saistībām jau īstenojuši. Tāpat arī runājot par uh, Makartnī kungas izstrādāto dokumentu, jāsaka, ka tas ir nozīmīgs uh, dokuments, tas rada cārskatāmību, atbildību, un mēs gribam pieņemt šo tekstu, mēs gribam arī to, lai šis būs tāds striktāks, pasauli ir mainījusies, sarunplatformas ir uh, izveidojušās, uh, tirgi ir uh, mainījušies mainījušies, izēvielu uh, tirgi ir uh, aizvien integrētāki un arī jaunās tehnoloģijas tās attīstās daudz uh, ātrāk nekā spēja tās pārvaldīt un uzraudzīt. Bez tam pirms um, daudziem gadiem nemaz nebija Eh, iespējams iedomāties, ka eh, tāda skandāla kā Laibor eh, izcelsies, bet tie mazina kopumā pilsoņu uzticību un arī investoru uzticību, ja runa iet par iekšējās informācijas ļaunprātīgu uh, izmantošanu, un tādēļ mēs runājam par sodiem, par sodiem līdz pat cietumsodiem tajos gadījumos, kad rīcība ir bijusi ļaunprātīga un uh, īpaši nekalnīga. Mēs vēlamies šo dokumentu pieņemt pēc iespējas ātrāk. Esmu ļoti apmierināts, ka 26. jūnijā padomu pieņēma šo dokumentu un arī, ka parlaments ir aktīvi strādājis. Tādēļ ļoti sirsnīgi gribu pateikt Makartnē kundzei un arī Bols kundzei, tāpat kā Pitikainens kundzei, Klinskungam, Gigolda kungam un Svinbauns kundzei. Pateicoties jūsu darbam, esam varējuši uzlabot uh, uh, likumdošanu, kas tagad ir spēkā, ieskaitot arī manu paša priekšlikumu. Šajā dokumentā mēs redzam, kāda ir attīstība finanšu tirgos, un it īpaši uh, jāsaka, ka mēs uh, uzlabojam tās. Uh, Um, platformas, kādas ir jau uh, sasniegts risinājumiem, piemēram, uh, tāpat arī uh, emisiju tirgošanas uh, sistēmu, kā arī daudz citas, un uh, Šīs jaunās tehnoloģijas rada jaunas iespējas, kas līdz šim ir bijušas neizmantotas. Tāpat arī noslēgumā grib runāt par cenu mainīgumu, izēvielu tirgu. Tas ir saskāries arī ar plašām manipulācijām, un esmu iepriecināts, ka arī šis izēvielu tirgus, kā arī uh, um, dažādu finanšu instrumentu tirgus ir iekļauts uh, risinājumā un šajā likumdošanas norma aptvērumā. Tāpat jāsaka, ka ir bijis nozīmīgi pieminēt arī tā pieredze, kāda ir kļūta pēc Leibor skandāla un arī ar dažādiem citiem jautājumiem, kas ir attiecināms iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu. Tātad, lai varētu novērst pārkāpumus, tos ir jāatklāj, tāpat ir nepieciešami sodi, līdz pat cietumsodiem ir jābūt institūcijām, kas būtu spējīgas izmeklēt un atrast šīs, rast arī šīs problēmas. Tāpat arī izmantojot jurisdikciju, kāda ir dalībvalstīs, bet ievērojot pilsoņu pamatiesības. Tātad ir paredzami arī administratīvie sodi. Un viens no mm, viedokļiem ir bijis tāds 15% apjomā uzlikta sodu. Uh, Un tas ir ļoti skaidrs uh, signāls, ka šie uh, pārkāpumi uh, tirgu un tirgus manipulācijas ir nosodām un netiks akceptēti. Daži grib uh, vēl uh, striktāk uh, rīkoties uh, un dažādās klauzulās par to tiek runāts un mēs varēsim pie tā vēl vērsties. Tad par um, sodiem, par kriminālu sodiem. Uh, par uh, tirkus uh, manipulācijām un pārkāpumiem. Trilogā šis jautājums arī tiek uh, risināts un to uh, skatām. Un es uh, ceru, ka kopā ar Lietuvas uh, prezidentūru sas, pasna, sasniegsim uh, panākums arī šajā jautājumā. Jautājums par uh, š, sodiem un arī MIF 2 direktīva. Tas ir jautājums, ar kuru nodarbosimies un strādāsim ļoti intensīvi nākošo dienu laikā. Paldies! Paldies! Vides komitejas vārdā Zēberkungs viena minūte. Paldies, priekšstādākungs, Eiropas Savienība cīnoties pret klimata pārmaiņām ir radījusi instrumentu proti uh, emisiju tirdzniecības sistēmu, un tas ir jau 80% apjoma regulēts. Tagad ar šo likumdošanu tiks regulēti atlikušie 20% arī primārie tirgi. Emisiju tirdzniecības sistēmai ir dažādi, dažādas īpatnības, nu, piemēram, tirgus dalībnieku atklāšana. Emitenti ir parasti valsts vai, un šī trešās puses loma piekrīt komisijai. Tātad mēs runājam par tirgus dalībniekiem, kuriem ir ietekma uz cenu veidošanos, un ETS tirgus ir veidots tā, ka 7% dalībnieku rada 80% emisiju, un tie ir tāds tirgus, ko būtībā 20 lielu uzņēmumu ļoti būtiski ietekmē. Tātad ir ļoti nozīmīgi, lai šeit arī tirgus pārkāpumi tiktu sankcionēti, lai šis tirgus varētu veiksmīgi darboties. Paldies! Paldies! Tagad eh, jūri eh, komitejas vārdā Aleksandra Tēneskons. Komisārkungs, ar godātie kolēģi, esmu ļoti iepriecināta, ka finanšu regulējumu ietvaros mēs varam pilsonim arī to, ka mēs apkarojam iekšējā informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulāciju. Gribu teikt paldies kolēģiem arī no jurikomitejas. komitejas un runājam par noteiktām mm, apjom, noteiktiem tirgus apjomu darījumiem, pēc kuriem būtu jāpublisko darījumā iesaistītās puses. Mēs ievērojam arī dažādās juridiskās tradīcijas. Mēs aizsargājam neiesaistīto pušu privāto sfēru. Un ceru, ka nosakot jēdzienus, uh, iekšējās informācijas definēšanai esam rīkojušies pareizi. Un tāpat arī ar mēģinājumu jēdzienu esam pareizi strādājuši, un arī tas nākotnē varēs tikt sodīts, kas mēģina veikt nelikumīgas darījumus. Paldies! Paldies! Tagad uh, uzstāsies runātāji dažādo politisko grupu vārdā. Pirmais runātājs tautas partijas vārdā. Tā būs Gala Peltskundze divas minūtes. Kas anams? Paldies, priekšsēdētāji! ieguldītāju uzticēšanās uzlabošanai un e, e tirgus integrācija ļoti svarīgs ziņojums. Es apsveicu autorus, jo e, tiešām šeit tiek no, nosprauts vajadzīgās robežas, e, e, kuru ietveros, e, ārpus kur ietveriem nav pieļājums šādas, e, šāda ļaunprātīga iekšējās informācijas iz, informatošana noteiktas arī sankcijas. E, Neapšaubām mums ir eh, jānovērš eh, tautsaimniecības sekas, ko var radīt eh, šādas manipulācijas un tagad piedāvātie pasākumi šādas ierobežojums ir nosaki ļoti svarīgi, lai Eh, tirgus eh, eh, ļaunprātīgā izmantošana nevarētu novest pie tādām sekām, kas satricinātu visu finanšu tirgu un visu tautsēmniecību kopumā. Mums ir uh, jāizmanto visas uh, iespējamos rīkus, lai uh, šāda veida uh, ekscesus turpmāk novērstu. Un ir arī uh, jānosaka skaidri noteikumi, uh, ko ar iekšējām informācijām drīkst un ko nedrīkst uh, darīt. Uh, tirgus uh, dalībniekiem ir īpaša uzmanība. Uh, viņiem e, ir pieeja tādām informācijām, kas citiem nav, un tāpēc arī, tiecībā uz viņiem ir jānosaka e, stingrāki noteikumi, kā ar šo informāciju drīkst un kā nedrīkst rīkoties. Un pēdējais, ko es gribētu uzcel, izcelt vēl, ir, ka nav nepieciešams, nav, e, ka ir jāpierāda eh, ļaunprātīgais nolūks. Eh, ja ir eh, skaidri fakti, kas liecina par ļaunprātīgām manipulācijām, tad tādām darbībām jābūt sodāmām arī bez šādiem ļaunprātīgu nodomu pierādījumiem. Paldies! Un tagad pusotru minūti dosim vārdu Evelīnai Regneres kundzei. Paldies priekšsēd. Komisār kungs, vispirms Es gribētu apsveikt um, Arlīnu Mekārti ar šo svarīgo solu uh, finanšu tirgus savaldīšanā. Uh, kas uh, regulātoriem uzraudzības iestādēm dod plašāks pilnvars arī Eiropas līmenī vismaz zināmā mērā. Taču vissvarīgākais šajā likumdošanas paketnē ir tas, ka tas uzlabos uzticēšanos finanšu tirgiem un investoriem. Uzticībai ļoti svarīga loma arī finanšu tirgus darboņiem ir jāvar paļauties uz um, uh, kredīta eh, likmju eh, uzticamību. Ja banks ir šīs likmes manipulējuši, tad tas ir eh, skandāls un uzticēšanās finanšīgiem vairs nekas daudz nepaliks pāri. Investoru nevis pilsoņu uzticēšanās var tikai tad gūt, tikt atgūta, ja visas iesaistītās puses vienotos par stingriem atbaidušām sankcijām. Tikai tā mēs varam garantēt Eiropas finanšu tirgu integritāti. Uh, esošā piedāvātā regula eh, nosaka, ka uh, um, Uh, iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana ir jebkāda veida uh, neatļauts manipulācijas, uh, un šīs teikums ir jāpiepilda ar saturu, uh, bez kavēšanās īstenojot uh, ziņojumā paredzētos pasākums. Paldies, Evelīna, un tagad liberāļu vārdā dosim uzstāties Wolfam Klincam divas minūtes, darbie kolēģi. Atceros tādu laiku, kad iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana tirgus manipulācijas drīzāk tika uzskatīta par tādiem kavalieru pārkāpumiem, nevis par nopietniem eh, noziegumiem, bet ASV jau bija stingri e, sodi par to. Tikai 2002. gadā Eiropas Sanība pieņēma attiecīgu direktīvu, taču kopš tā laika situācija ir strauji attīstīsies, ir daudz tirdzniecības platformas, ir finanšu instrumenti, kas pirms desmit gadiem vēl nevienam nebija zinām. Tādēļ ir pareizi un svarīgi, ka Eiropas parlaments uz komisijas ierosinājumu pamatu ir pievērsis šī jautājuma risināšanai. Tas, ka par ko ir panākuši vienošanos padomu un komisija, ir labs ierosinājums, kas ļauj mums virzīties uz priekšu. Tagad mums ir vienota definīcija attiecībā uz iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošana, tātad insider darījumiem tā devētiem, un tagad regulātori var arī aizliegt pat pārkāpējiem visu mūžu darboties šajā jomā. Tas ir pareizi. Un svarīgi ir tas, ka arī. Uh, uh, indeksu manipulācija ir sodām, tā skaitā naftas un gāzes cena. Un visbeidzot, um, ziņotāji par pārkāpumiem ir labāk aizsardzgāti, viņiem vairs nebūs jābažījās par to, ka viņiem radīsies personiski zaudējumi uh, no šādas uh, ziņošanas par pārkāpumiem. Tomēr paliek vēl šis tas darāms. Es domāju, ka pārrobežu uh, tirgus aizsardzībā mēs vēl neesam padarījuši tik daudz, cik vajadzētu. Šeit vēl jāturpina darbs. Uh, Un, ja mēs būsim legālos uh, insider darījums ar 5000 vai 2000 eh, eiro uh, griestiem, griest noteikuši viņiem, tad ar to arī nebūs vēl viss darīts labāk, būtu vadīties no tirgus kapitalizācijas nekā no absolūtas summas. Un visbeidzot, mums jāpieņem zināšanai, ka Eiropā ir 28 krimināla uh, tiesību kopumi. Tādēļ krimināla tiesiskā tirgus manipulācija uh, sodīšana vēl ir tālā nākotnē, bet solis pareizā virzienā tā mums jāstrādā tālāk. Paldies, Klinca kungs! Tagad ECR grupas vārdā dosim vārdu Svinbonas kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! sākotnējā direktīva uh, darbojās visas finanšu krīzes laikā, un ir bijuši arī daudzi skandāli, informācijas ļaunprātīga izmantošana, un neskatoties uz likumdošanas klātbūtni, joprojām šādi parādības netika izskausta. Ar normām vien nav gana, ir jābūt efektīvai uzraudzībai un īstenošanai. Uh, un arī dalību valstu iestādēm ir e, jāsaka, ka, teiksim, informācijas ļaunprātīga izmantošana, ļaunprātīga tirzniecība nav pieņemamas. Es esmu vīlusies, ka esam nostādījuši letiņu tik zēmu, runājot par maksimālo sodu. 15% no apgrozījuma, nu, tas ir vienkārši nepieņemam, un es domāju, ka tas nebūs pietiekami liels bubulis ļoti daudziem. Mēs uh, dzirdējam, ka uh, ASV ir uzlikušas sodus savām bankām 100 līdz miljārda dolāra apmērā, ņemot vērā to, cik lielu ietekmi šāda ļaunprātīga data izmantošana ir atstājusi uz tirgu kopumā. Mums ir jāparūpējas par pietiekami stingrām sankcijām, mums ir eh, jās, jāizseko ļaunprātīgiem izmantotājiem visos mūsu tirgos. Es ceru, ka pa, mana dalība valsts un arī eh, pēc iespējas līdz lielāks citu valstu skaits izmantos rīcības brīvību, lai būtu ambiciozāks nekā nosaka šī likumdošana. Ir jābūt arī sodiem un krimināla sankcijām, ja nepieciešams. Paldies! Paldies Svinbarnas kundzei, un tagad uz pusotru minūtu uzstāsies Matiesas kundze. Paldies, priekšsādātāji! Arī es vēlējos pateikties Makārtīs kundzei par šo darbu. Un uh, septembrī ir piektā Lehman Brothers uh, bankrota gadskārta. Mēs katru dienu piedzīvojam problēmas, uh, informācija tiek uh, izmantot ļaunprātīgi, ir manipulācijas tirgu un trūkst jebkādas caurskatāmības. Trūkst morāles, jā, patiešām trūkst morāles. Uh, Eh, notiek manipulācijas ar procentu likmēm, ar uh, references cenām, un es šeit varētu vēl minēt neskaitāms piemērus. Visām Eiropas Savienības dalību valstīm ir uh, jālasa avīzes. Mēs katru dienu lasām avīzēs, ka individiem un institūcijām ir piekļuve šādai informācijai ir grūti kaut ko pierādīt, tādēļ valda pilnīga brīvība, pilnīga nesodāmība. Ļoti reti tie, kas ir noziegušies, um, tiek saukt pie atbildības. šos, uh, šo ļaunprātīgo izmantošanu veic indivīdi, tērpušies uzvalkos vai institūcijas, un, ja nepieciešams, viņiem ir arī jācēž cietumā sev uh, piešķirtais laiks. Tikai ar konkrētu sankciju, konkrētu pasākumu palīdzību mēs varam izveidot tādu finanšu tirgu, kas kalpos pilsoņiem, nevis uh, uh būs tāds kaunu traips uh, Eiropas sejā. Paldies! Mārtiņ kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies! Ja mēs uh, īstenībā mums nevajadzēja. Uh, piesaukt Kasandru, lai varētu prognozēt, kas notiks finanšu tirgos. Tas bija ļoti ilgi paredzams un, piemēram, naftas un gāzes jomā BP, Statel un citi uzņēmumi arī ir veikuši manipulācijas, ir bijušas manipulācijas ar izēvielām, atvasinātajiem finanšu instrumentiem un tā tālāk. Un daudzi uzskatīja, ka ne, neoliberālajā laikmetā tas ir. Uh, pieļaujami. Gerhards Šrēders ar Toniju Blēru slēdza dažādas vienošanās, un Alīna Makārsija uzskata, ka ir iespējams uh, regulēt finanšu tirgus, uh, izlasot vēstures grāmatus. Jā, nu šis priekšlikums ir labs, runājot par aptvēruma jomu, par uh, sodu, par sankcijām. Domāju, ka esam uz pareizā ceļa, bet ir patiešām ļoti bēdīgi un apkaunojuši, ka ASV jau tagad ir daudz stingrākas normas un sankcijas nekā pie mums. Eh, Ailīna, varbūt tu vari palūgt komisāram, kādēļ viņš regulas priekšlikumu nepiedāvāja jau jūlijā, kā bija solījis. Eh, runājot arī par lielajām bankām, kas ir pārāk liels, lai bankrotētu. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Ludvigsona kungs uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu gandarīts, ka vienošanās, kas tika panākta trialogā, beidzot ir nonākusi uz mūsu darba galda. Es domāju, tas būs liels solis uz priekšu daudzās jomās. Jāsaka, ka ir paplašināts aptvērums un ja tiek manipulētas Libor un uh, Ribor uh, procentu likmes, par to arī ir iespējams sankcijas, tāpat kā par uh, negodīgu tirdzniecību un uh, tirgus ietekmēšanu, tirgojoties ar ļoti svarīgām precēm un izēvielām. Jāsaka, ka šis ir ļoti liels tirgus un vēl vajadzētu atzīmēt, ka trauksmes cēlāji ir labāk jāaizsargā. Dažādu finanšu institūciju darbinieki, kas ir uh, redzējuši šos negodīgos darījumus, tātad viņiem ir jāpiedāvā aizsardzība, lai viņi nebaidītos ziņot par šādu negodīgu praksi. Tā mēs varētu izveidot tirgu, kas ir godīgāks un stabilāks. Protams, ir jāievēro arī iepriekšējās direktīvās minētais un jaunajā direktīvā jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk. Paldies! Tagad sekos brīvā mikrofona procedūra. Ir pieteicies viens runātājs - Mikolašika kungs, lūdzu. Vnútorný trh eh, s, akým, s akýmikoľvek službami vrátane tých... Paldies! Eh, vienotajā tirgū, protams, tiek sniegti dažādi pakalpojumi, tajā skaitā finanšu pakalpojumi, un eh, arī sniedzot finanšu pakalpojumus ir jāievēro caurskatāmība un godīgums. Diemžēl pēdējā laikā uh, vienotais finanšu tirgus nav pietiekami harmonisks, un mēs nevaram sagaidīt, ka šajās uh, finanšu institūcijās strādājušie vienmēr darbosies saskaņā ar savu sirdsapziņu un ievēros visus morāls principus. Mums tādēļ ir jāpieņem efektīva likumdošana, kas paredz arī sankcijas, ja cilvēki pārkāpj likumu nētiska, nemorāla rīcība ir jāsoda. Tieši tādēļ es atbalstu to, ka šajā priekšlikumā ir runāts par efektīvām sankcijām, efektīvu regulējumu šajā jomā. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu komisāram Barņēkungam. Paldies, priekšsēdētājkungs, pavisam īsti atbildēšu un teikšu paldies. Uh, referentei Makatnī kundze un arī ēnu referentiem, visiem, kas uzstājās un uzsvēra to, cik svarīgs ir šis dokuments. Regners kundze, Klins kungs par to runāja, tas ir dokuments, kas ir, nu, būtiski ļoti, ļoti nozīmīgs ar plašu aptvērumu, kas uh, dod plašu eiropeisku skatījumu un atspogļo mūsu globālos uh, centienus sakārtot finanšu tirgus. Par, mēs runājam par atbildību. Diemžēl redzam, ka tas ir nepieciešama, uh, ka ir arī sankcijas, lai varētu novērst uh, pakāpumus. Jau iepriekšējo reizi uzstājoties sarunāju par eh, dokumentiem, kas jums ir iesniegti par, piemēram, ēnu eh, banku darījumiem un eh, citiem. Es turpināšu darbu, kā jau Regners kundze uzsvēra arī runājot par to, ka daudz kas jāpaveic nākošo mēnešu laikā. Klinca kungs runāja par finanšu tirgu attīstību, kas ir ārkārtīgi ātra. Jā, patiesi mums ir jāpiemērojas, jāattīstās un, jāattīstās un dažkārt jāatgriežas pie pieņemtajiem dokumentiem, atbilstot tam, cik ātri finanšu tirgi attīstās un dažreiz arī mēģina apiet noteikumus, lai arī novērstu dažādu sankciju stāšanos spēkā. Mēs būsim ļoti prasīgi, tādēļ šī pārskata klauzula, kas ir iestrādāta šajā tekstā, ir tik ļoti nozīmīga, jo tas mums dod iespēju piemēroties attīstībai, pieņemot šo dokumentu šodien. Jā, Svinbārns kundze, jūs runājat par 15% no darījuma apjoma, un jums liekas, ka tas ir nepie pietiekami. Es jums varu piekrist, tas ir kompromiss dažām dalību valstīm un uh, parlamentam rodot šo kompromisu. Es atgādināšu, tas ir minimums, kas kļūst obligāts. Un nekas neaizliec darību valstīm, arī jūsu dalību valstī, vēl striktākus noteikumus pieņemt, ja, ja liekas, ka 15% soda nav pietiekami. 15% no darījuma apjoma. Es uh, gribu uzsvērt arī to, ka balsojumā jūs dosiet ļoti nozīmīgi uh, signāli tiem cilvēkiem, kuriem likās, ka viņiem viss ir atļauts finanšu sektorā. Un, uh, nu, tas vairs tā nebūs pateicoties parlamenta un padomas darbam. Paldies! Paldies komisāram kungam un tagad diskusiju noslēgumā Makārtī kundze lūdzu. Well, again, I just... Paldies! Es gribēju pateikties uh, maniem ēnu referentiem. Uh, Jāsaka, ka šis bija ārkārtīgi sarežģīts, uh, smags jautājums, varbūt tādēļ Svinburns kundze kaut ko pārprat. Mēs te runājam par minimālajām sankcijām, nevis uh, maksimālajām sankcijām. Dalība valsts var uzlikt arī uh, lielākus sodus, un ir arī papildus prasība, ka dalība valsts var darīt vairāk nekā ir teikt šajā likumdošanā. Tā tad būs gan uh, transponēšana, gan uzraudzība, un uh, tas jau nenotiks vienas dienas laikā, jāsaprot jāsaprot, ka tas ir tāds ilgtermiņa projekts. Es lūgtu kolēģus atbalstīt šo ziņojumu bez grozījumiem. EFD grozījums par dalīto balsojumu īstenībā mani patiešām pārsteidza, jo viņi vēlas spraust sprunguļus īstenojušo iestāžu riteņos. Tas nozīmē, ka nevarētu būt pārobežu izmeklēšanas, kā piemēram Libor skandāla gadījumā. Un, uh, Līdz ar to spekulanti varēs darboties uh, netraucēti, tādēļ lūkšu kolēģis nebalsot par EFD grozījumu. Mums ir jābūt sadarbībai, lai varētu būt arī izmeklēšana. Uh, Lietuvas prezidentūru var zālē neredzu, bet es gribu, uh, lai arī viņi komisijai paziņotu, ka mēs vēlamies. Uh, beidzot šo jautājumu novest līdz galam, lai būtu paredzēts arī krimināla sankcijas. Dažas valsts īpaši par to nepriecājas, bet tas nav iemesls tagad apstāties pie sasniegtā. Esmu nedaudz norūpējusies, ka Lietuvas prezidentūra to neuzskata par vienu no savām prioritātēm. Ceru, ka šodienas balsojumā mēs varam to eh, mainīt, lai eh, šī puzle beidzot tiktu salikt kopā un tiktu eh, arī pievienot visi trūkstošie fragmenti fragmenti. Paldies! Paldies! Tagad esam noslēguši debats par šo darba kārtības punktu un balsosim aptuveni pusdienas laikā. Tagad varam ķerties pie nākamā darba kārtības punkta par Dijas Demēra Gars.